Protams, es personīgi ar savu ģenerālu direktorātu dalībniekiem ļoti apzinīgi strādāsim pie šo jautājumu turpmākas virzīšanas uz priekšu. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs balsojums par šo ziņojumu notiks rīt pēcpusdienā. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas saļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Ziņojuma autors Husēma Noēls Fernandes. Četras minūtes lūdzu. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente, caro komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Vispirms vēlos paust savu pateicību visiem, kas ir padarījuši par iespējamu šī ziņojuma tapšanu. 55 balsis vīdes komitejā bija pār, tikai 3 pret un neviens neatturējās, un tieši tādēļ varēja šis ziņojums tapt. Bija atkritumi, šobrīd ir kāda 30% no maisaimniecība atkritumiem. Tie ir vairāk par simtiem miljoniem tonu, kas katru gadu tiek saražot. Un atcerēsimies, ka bija atkritumi, ražo aptuveni 69 miljonus tonu CO2. Šeit ir emisijas, ļoti nopietnas emisijas, eh, salīdzinot ar to, ko saražo lauksaimniecība un rūpnieciskā ražošana. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai bioatkritumi tiktu izmantoti kā resursi un izmantot attiecīgā veidā. Protams, visas iespējas ir jāizmanto, bet, diemžēl, tagad joprojām daudzos gadījumos bioatkritumi vienkārši nonāk atkritumu poligonā un šeit rodas papildus izmaksas vidē. Likumu līmeni ir dažni dažādi. Atšķirīgi teksti, manuprāt, ir vajadzīgs harmonizēts risinājums, lai būtu viens skaidrs normatīvais akts, kur būtu skaidri un gaiši pateikts, kādā veidā nākotnē ir jāapsaimnieko bioatkritumi. Tāpēc ir nepieciešama atsevišķa direktīva, un šī direktīva nodrošinās tiesisko pamatu privātiem un valsts investoriem. Ir jāņem vērā vietējas un reģionālas atšķirības, jāatcerās subsidiaritātes princips, visi šie aspekti ir un paliek pamatā. Tā pašā laikā ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai bio atkritumu daudzums samazinātos vispirms, lai vispār šo atkritumu radīšana būtu samazināta. Mēs jau zinām, ka vislabākais uh, Atkrituma veids ir atkritumi, kas nekad nav tapuši un nekad nenonāk poligonā līdz ar to. Šeit ir jāspēr pirmais solis. Vispirms varam izmantot reālo esošo situāciju Nu, piemēram, dārzā top daudz bioloģiski atkritumi, bet te pašā laikā tieši tur var arī apsaimniekot šos atkritumus. Nākamais aspekts saistīts ar iepakojumiem. Nu, piemēram, pārtiks produkti, kas tiek iepakoti, tad daudzos gadījumos tie netiek izlietoti, tad gan iepakojums, gan arī paši uh, pārtiks produkti tiek vienkārši izmesti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi atsevišķi apsaimniekot bio atkritumus, tad varēsim radīt arī jaunas darba vietas. Piemēram, atkrituma poligonos uh, uz to pašu tonu daudzumu ir daudz mazāk darba vieta nekā, ja darbojas atsevišķi uh, bio atkrituma apsaimniekošanas veids noteikti jāizmanto kompostēšanas iespējas. Un kompostu var ļoti veiksmīgi izmantot, vai arī varam izmantot bioatkritumus, lai ražotu bioenerģiju. Un padomāsim vēlreiz par kompostu. Ļoti veiksmīgs veids, kā apsaimniekot bioatkritumus. Protams, ir jāinvestē arī pētniecībā, lai varētu inovatīvus veidus izmantot šajā gadījumā jāatcerās arī Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas, kas pieprasa no mums iniciatīvu, un šajā gadījumā, manuprāt, mēs runājam par inovatīviem aspektiem, par um, ambicioziem priekšlikumiem, un ir ļoti svarīgi, lai tiktu radīta obligāta sistēma, kas, protams, ņem vērā vietējos un reģionālos nosacījumus. Kā jau pieminēju, ļoti svarīgi rīkoties reāli, te pašā laikā ambiciozi. Lielas paldies! Tagad lūdzu brīvā mikrofona procedūra un Kalinovska kungs. Kalinovska kungs, jums ir viena minūte. Paldies priekšstādētāji! Paldies par šo ziņojumu! Vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, ka bioatkritumi nekādā gadījumā jāuzskata, nav jāuzskata par problēma, kas it kā negatīvi ietekmē ekonomiku vai arī uh, piesārņo dabu. Tā tas nav. Īstenībā mēs varam bioatkritumus izmantot ar milzīgu potenciālu. Mēs pareizi apsaimniekošam, tad varam radīt bioenerģiju tādā veidā, veicināt ekonom ekonomikas izaugsmi, varam samazināt klimata pārmaiņas, uh, pārstrādājot Eh, šos atkritumus un pat samazināt uh, augsnes degradācijas apmērus, izmantojot kompostu. Protams, lai veidotu infrastruktūru, kas visus šos labumus mums piedāvās, ir nepieciešami inovatīvie risinājumi un attiecīgais finansējums. Bet skaidrs, ka izmaksas šodien nozīmēs lielus labumus nākotnē. Tāpēc es varu teikt, ka šajā gadījumā spēle ir tā vērta. Lielas paldies, lūdzu, nākamais runātais. Priekšsēdētāji, es pirms vēlos pateikties Fernandes kungam par viņa ziņojumu. Manuprāt, viss ir nācis īstajā laikā. Manuprāt, tieši tagad Eiropas Savienībā iedzīvotāji tagad saprot, ka tas, kas notiek ar mūsu pasauli, klimata pārmaiņas, uh, ļoti nopietnu problēmu, ka viņi paši var kaut ko darīt lietas labā. Tas, kas šobrīd notiek skolās, piemēram, manā valstī, skolās uh, tiek izplatīti ceļie karogi, un tas nozīmē, ka uh, jaunieši un bērni un, un viņu vecāki, protams, ir gatavi cīnīties pret uh, klimata pārmaiņām, ir gatavi rīkoties vidē draudzīgi. Un tad šī tā atkritumi ir ļoti liela problēma. Uh, Vēl viena lieta ir minerāla mēslojums. Mēs tagad esam sapratuši, ka tas nav īsti labs risinājums, bet tagad ir pienācis īstais brīdis, ka cilvēki var izdarīt savu ieguldījumu. Un, kā jau pieminēja um, referents, tā ir arī iespēja radīt jaunas darba vietas ekonomikā. Lielas paldies, nākamais runātājs. Faristo. E, eh, gratulálok Fernandez úr. Priekšsēdētāji. Mēlos pateikties Fernandes kungam. 2007. gadā mums bija ziņas par biogāzi. Tāpēc šis ziņojums jau vienreiz tika izskatīts, šī, šis jautājuma izskatīšana jau ir notikusi. Tātad, manuprāt, bija atkrituma jautājums ir cieši saistīts ar uh, mēžu apsaimniekošanu un citiem līdzīgiem jautājumiem. Manuprāt, biogāze top arī no atkritumiem, un 2007. gadā referents nāca klajā ar konkrētu priekšlikumu, konkrētu lūgumu, un mēs teicām, ka biogāzes ražošana ir absolūti vajadzīga lieta un ir nepieciešams nodrošināt attiecīgo finansējumu. Mans kolēģis Kalinovski jau ir runājis par kompostu, un šajā ziņā mēs runājam gan par kompostu, gan arī par to, ka Eiropas komisija ir jāsniedz atbalstu bioatkritumu kompostam, jo gan lauksaimniecis, gan arī videi tas būtu ļoti pozitīvi, kā jau daudzi par to runājuši, un manuprāt, visi šie soļi ir sperami, un tie nā, panāks ļoti lielu izaugsmi. Eiropas Savienībā mēs runājam par ļoti konkrētām problēmām, mēs runājam par biogāzi, mēs runājam par uh, kompostu ražošanu. Un tagad lūdzu Olēņaka, kungs jums ir vienmēr. Paldies priekšsēdētāji! Es arī vēlētos pateikties referentam, pievērsties dažiem elementiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi visā Eiropas Savienībā. Un līdz šim, diemžēl, problēma nav atrisināta, runājot par atkritumu šķirošanu, un kā jau daudzi saprot, daudzos reģionos, ne jau tikai Polija, bet arī citur Eiropas Savienībā, Eh, šajā gadījumā, diemžēl, atkrituma šķirošana ir pēdējā vietā. Ja nav šķirošana, tad nevar nekādā veidā izmantot atkritumus. Un šeit līdz ar to ir jāspēr pirmais solis. Protams, ja atkritumi sašķirot, tad bioatkritumus var izmantot ļoti veiksmīgā veidā. Piemēram, biogāzes ražošana Eiropas Savienībā mēs to varam darīt un nodrošināsim finansējumu arī no mums pieejamiem fondiem un līdzekļiem, piemēram, no reģionālā fonda vai arī varam izmantot vietējos resursus, jo mēs skaidri saprotam, ka elektrības ražošana no nu, biogāzes ir daudz ekonomiskākā ne elektri nekā elektrības ražošana no citiem avotiem. Lūdzu, nākamais runātais. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir ļoti labi izstrādāts. Es gribētu pateikties referentu kungam. it īpaši man patika paskaidrojums, paskaidrošā daļa. Tur ir skaidri rakstīts, ka mums ir jāveido tāda sabiedrība, kur tiek pilnībā uh, nodrošināta atkritumu apsaimniekošana un atkārtota lietošana. Uh, mums ir nepieciešams izveidot ekonomiskās politikas, kur ar valsts atbalstu, ar valsts investīcijām tiek veicināta atkrituma apsaimniekošana, atkārtota izmantošana un e, mums ir arī atkritumu direktīva un citi likumi, un mūsu pienākums ir reaģēt ambiciozi un atbildīgi uz šo ļoti saržģīto jautājumu. Ļoti bieži Eiropas Savienībai neizdodas darboties saskaņā ar pilsoņu interesēm, e, vienkārši neīstenojot priekšlikums, kas varētu uzlabot e, atsevišķu cilvēku dzīvi, un mums par to jāpadoma. Gerlinga kundze, viena minūte. Paldies! Arī es gribētu pateikties Fernandes kungam. Izlasot šo ziņojumu, es uzskatu, ka šeit ir tāds visaptverošs pārskats, kas attiecās uz bioloģiskiem atkritumiem. Te ir arī par poligoniem, gan arī kontrolu un komposta jautājums. Bet jāsaka, man tomēr ir viens arguments, viens kontrarguments referents nav īpaši sapratis man domu par obligāto eh, atkritumu savākšanas režīmu. Man ir pretenzijas, un tas viss ir dēļ subsidiaritātes principa. Eh, es arī, man ir savs viedokļi par autoklāvu un citām tehnoloģijām, kuras var šeit izmantot. Tad šis eh, tehnoloģiskais aspekts arī pasliktina Eiropas regulējumu. Un par stimuliem es aicinātu tomēr komisijai uzturēt savu pozīciju un varbūt pretoties pret šo aicinājumu organizēt kaut ko obligātā kārtā. Eh, šī procesa sākumā es minēju vārdus, kas grib piedalīties šajā brīvajā mikrofonā. Uh, un jūs nepacēlāt. Bet, kolēģis, gribētu vēlreiz jums atgādināt, ka es sākumā nosaucu visus runātājus, un ja kāds pie, pieminētajā sarakstā nebija pieteicies, un attiecīgi tā tad nav arī iekļauts šajā sarakstā, bet izņēmu kārtā es jums došu vārdu, Boris Kungs. Nu, Lielas paldies par iespēju izteikties. Vēlos īpaši pateikties par šo ziņojumu, kas skaidri norāda uz to, kādas virzienos var risināt bio. Uh, atkritumu jautājumu. 30% ir izmantojami kon kompostēšanai. Šeit, protams, ir absolūti vajadzīga šķirošanas sistēma. Daudzos gadījumos nav efektīvas normatīvās bāzes, un tāpēc šajā jautājumā ir nepieciešams nodrošināt labāku atkritumu apsaimniekošanu, un, manuprāt, bioatkritumiem tieši kompostēšana ir visveiksmīgākais, visloģiskākais, visdabiskākais apsaimniekošanas veids. Protams, paralēli var ražot enerģiju. Šeit vēlos runāt par Dāniju, kas ir izmantojis tieši biogāzi. Manuprāt, Dānija ir ļoti labs piemērs visām Eiropas valstīm eh, tam, kā mēs varam izmantot tik plašā mērogā atjaunīgo enerģiju. Viņi ir gatavi, protams, ietekmēt eh, šo situāciju, nodrošinot attiecīgos resursus, un tādā veidā viņiem ir vieglāk īstenot 2020. gada stratēģijas mērķus. Šefkovičs kungs, lūdzu, no Eiropas komisijas. Es eh, arī gribētu vispirms pateikties referentu kungam, Fernandes kungam par šo lielisko ziņojumu par bioloģiskiem atkritumiem. Un es gribētu arī pateikties komitijas locekļiem, kas ir nākuši klajā ar saviem ierosinājumiem, saviem viedokļiem. Tas viss ir bijis ļoti vērtīgi un mums ir bijis liels viedokļu apmaiņa par šo jautājumu. 18. maijā komisija ir pieņēmusi paziņojumu par nākamajiem soļiem bioatkritumu pārstrādē Eiropas Savienībā. Šis komisijas paziņojums ir papildināts ar pielikumu. Tur ir detalizēta tehniska informācija ar konkrētiem pasākumiem, kas vērsti uz bioloģisko atkritumu apsaimniekošas uzlabošanu, iesaistot dalībvalsts. Un gatavojot um, šo paziņojumu, mūsu dienas darbinieki ļoti dzītīgi sekoja diskusijai Eiropas parlamentā. Un mani stimulē un priecē šī doma, ka mēs esam nonākuši pie līdzīgiem secinājumiem. Mēs uzskatām, ka ir iespējams uzlabot šo situāciju un šo atkritumu apsaimniekošana varētu novest pie labākiem rezultātiem. Es piekrītu, ka panākuma atslēga ir esošās likumdošanas īstenošanai, tīpaši atkrituma poligonu direktīvas īstenošana. Bioloģisko atkritumu apsaimniekas politikas ir dažādas dažādās valstīs, tāpēc ir nepieciešams ņemt vērā subsidiaritātes principu. Bet galvenā atšķirība starp divām pieejām, tad komisijas pieeja un eh, referenta viedoklis ir saistīts ar direktīvu. Mm, komisija domā, ka bioatkritumu atkri, eh, direktīva atsevišķi tā nebūtu liederīgs instruments, jo ir iespējams izmantot esošo likumdošanu. Eh, tāpēc arī komisija nāk klajā ar pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot eh, bioatkritumu apsaimniekošanu, augsta kvalitātes kompostēšanu un citi pasākumi. Uh, ir mm, paredzēti daudz no šiem jau ir atkrituma direktīvā atrunāti, e, ir paredzēts arī e, noteikti minimālo standartu bioatkritumu izmantošanai lauksaimniecībā. Un komisija plāno arī analizēt mm, iespēju noteikt mērķus atsevišķās kategorijas un saistīt šos mm, mērķus ar citu atkritumu likumdošanu, un šos mērķus varētu noteikt līdz 2014. gadam. Es esmu pateicīgs eh, sadar jums un esmu gatavs sadarboties ar jums arī nākotnē. Paldies! Paldies, komisārku! Mēs balsosim par šo ziņojumu rīt pusdienas laikā. Nākamais jautājums darba kārtībā ir Oliņaka kunga ziņojums par Eiropas Savienības stratēģiju